un proti lēmums, kas pieņemts saistībā ar aprits ekonomikas tiesību aktu pakotni. Mhm. Komisijas paziņojums. Un došu vārdu atkal Timerman kungam. <laughs> Vēlreiz, ka zinām sēpen, paldies, un ar valodā saka Timermans kungs. Šorīt mēs pieņēmām svarīgu pakotni par uh, aprits ekonomika komisijā. Tas ir vainagojas ļoti intensīvai komandas darbībai. Es tiešām esmu gandarīts, ka varu jums šodien stāstīt par šo pakotni kopā ar vicepriekšsēdētāju Katanēnu un Kumsavalai. Šis ir tiešām novatorisks darbības veids komisija. Mēs esam strādājuši kopā ar pāri par pusi komisāru gada gaitā, lai visu saliktu kopā, jo šeit, ja mēs vēlamies panākt šo pārveidu, tad mums jāiesaist visas darbības jomas. Šis novatoriskais darbības veids ir arī veids, kā vispār komisijai nākotnē ir jāstrādā. Nedēļā, kad sākusies COP21 sanāksme Parīzē, šis ir īstais brīdis, jo tas iesaisties mūsu enerģētikas un klimata politika. Arvien vairāk ir liecība tām, uh, ka aprits ekonomikai ir vairāk labumu, tā skaitā arī karbon, uh, eh, oglība dioksīda emisijas sam samazināšana. Ir daudz labumu virzoties prom no mūsu lineārā modeļa rūpniecībā, kas ir ļoti uh, saistīts ar emisijām. Pasaulē, kad arvien vairāk ir nepieciešami uh, ūdens, enerģijas un citu resursu mēs nevaram balstīties uz veco pieeju, ņem, izmanto, izmet. Pārēj uz aprits ekonomiku nav tikai vides diktāta nepieciešamība. Tas ir vienīgais modelis, kā var nodrošināt ilgtermiņa attīstību mūsu Eiropas rūpniecībai. Tas ir veids, kā var gudrāk izmantot resursi. Eiropa nevar sacensties uh, tai ziņā, cik maksā darba ņēmējiem, kaut arī dažkārt mēs to cenšamies un zaudējam šeit ziņā. Mūsu resursi Eiropā ir ierobežoti, turklāt tie ir dārgi. Nākotnes liepjas tajā, kas niedzām preces, kas tiek izmantots atkal un nesamazina resursu apjomu. Un tad mēs būsim tirgu līderis zaļo tehnoloģiju ziņā. Nav runa par to, vai mēs vēlamies uzlikt Eiropu uz zaļās izaugsmas ceļa. Tad drīzāk runa par to, kā mēs palīdzam mūsu uzņēmumiem, pilsoņiem un dalībvalstīm nonākt tur, kur viņi vēlas būt pēc iespējas ātrāk un labāk. Ar to pakotni, ko šodien piedāvājam, mēs vēlamies sniegt stimulu aprits ekonomikai un pātrināt šo pāreju. Mēs piedāvājam ambiciozu, visaptvarošu Eiropas ietvaru, kas liecina par to, ka Eiropas Savienība vēlas tiešām panākt daudz stājoties uz aprits ekonomikas ceļa. Te ir runa par instrumentiem, kas balstīti tirgu, stimuliem, un šādi mēs vienkāršojam vienoto tirgu Eiropas Savienībā, radām jauns iespējas un stiprinām uh, Um, iezēju materiālu tirgu. Mēs vēlamies būt ambiciozi, um, mēģinot izvairoties arī no atkritumiem, tā lai aprite attiektos, loks attiektos uz uh, gan ražošanu, gan arī modernu atkritumu pārvaldību. Mēs to vēlamies atbalstīt mūsu finanšu instrumentiem un fondiem. Mūsu rīcības plāns, uh, kas pārskata atkritumu uh, plānus eh, sniegs ievēram ieguldījumu, lai reāli uzlabotu situāciju ķirki. Pastāstīs sīkāk par mūsu piedāvājumu. Es tagad pastāstīšu par atkritumu pārvaldību. Mūsu prioritāte ar vienu ir uzlabot situāciju šajā jomā ar mērķiem un iniciatīvām, lai veicinātu reciklēšanu un atkārtot izmantošanu. Mēs vēlamies, lai resu, resursi paliktu apritē Un atkritumi pat labā netiek pārvaldīts tik labi, kā to varētu. <clears throat> Tikai daļa 36% no visiem Eiropas Savienībā radītajiem atkritumiem tiktu, tika reciklēti. Lielākā daļa, 74%, tika vienkārši atk izmest atkritumu poligonos. Zaudējot šo materiālu, mēs neizmantojam milzīgu izaugsmes potenciālu lai būtiski uzlabotu atkritumu pārvaldību, mums ir nepieciešama Eiropas saimnībā tiesība akta. Šodien pieņemtais, eh, normat, pieņemtā normatīvā pakotne ļaus privātajiem un eh, valsts eh, spēlētājiem pievērst uzmanību prevencijai, pārvaldībai, tā lai tā lai atkritumi netiktu izmesti, bet atkal izmantot. Vai tas izklausās ambiciozi? Jā, tā ir iespējams visā pasaulē visambiciozākā um, doma, bet tā atbilst mūsu plāniem. Mūsu doma ir arī samazināt administratīvo slogu mazavīdiem uzņēmumiem un valsts administrācijai, uzlabojot uh, definīcijas un vienkāršojot importu prasības, atainojot augstu ambīciju līmeni mūsu priekšlikumi ņem vērā arī reālo situāciju un dažādās reciklācijas līmeņus Eiropas Savienībā. Atšķirības šodien starp dalībvalstīm ir milzīgas, taču mūsu mērķis ir panākt pastāvīgu konverģenci. Eiropas kohēzijas politikas ar 5,5 miljārdiem eiro līdz 2020. gadam atbalstīs <clears throat> tos reģionus Eiropā, kas ir palikuši iepakaļ šai ziņā. Mēs īpašas izmaiņas ātri vēlamies panākt pārtiks izmešanā. Tas ir vienkārši morāli un arī finansiāli nepieņemama, ka tik daudz pārtiks Eiropas Savienībā tiek izmests. Septembrī mēs pieņemam uh, ANO ilgspējības mērķus, tā skaitā arī samazinot pārtikas uh, izmešanu līdz 2030 gadam uzlabojot eh, piegādes ķēdes eh, vienotību. Mēs izstrādāsim uzticam metodi, lai kvantificētu un saprastu pārtiks izmešanu, lai rīkotos atbilstošai ziņā. Mēs strādāsim kopā ar valstu uh, eh, atbildīgiem personām, lai panāktu mūsu mērķus. Tagad došu vārdu priekšsēdētāju vietniekam Katainenam. Mr. Katainen, you have the floor. Madam Speaker, honorable members. Katainen, kungs, vārds jums. Ir liels gods šodien ar jums eh, diskutēt eh, šo ļoti būtisko paketi. Tā ir daļa no Eiropas investīcija paketes. Aprits ekonomika ir nozīmīga parādība globālajā tirgus ekonomikā, to varētu salīdzināt ar globalizāciju, kuru mēs vērojam pēdējās divas desmitgades. Līdz ar to šeit nav runa par kādu blakus parādību vai sekundāru tirgus ekonomikas elementu. Nē, tā ir globāla tendence, un tā tuvākajos gados aizvien pieaugs. Mūsu piedāvātā pakete ir ambiciozāka nekā iepriekšējā. Uh, likumdošanas paketi par atkritumiem. Tagad mēs būsim loku pabeiguši un varam runāt par eh, patiesu aprits ekonomikas eh, paketi. Tā ir konkurētspējas un vienotā tirgus paketa. Cik tā būs ambicioza? To daļēji atspoguļo tas ātrums, kādā līdz likumdevējušos pie šiem jautājumiem strādā. Un šeit ir runa par to, kā pie, tiek piešķirtas lielākās pilnvaras patērētājiem, uzņēmējiem. Un šis ir sākums jaunai vēstures lapusei, un tā vienas dienas eh, vai nakts laikā nepārveidos Eiropas ekonomikas pašreizējo lineāro modelu uz aprits modeli, bet tas var būt labs sākuma punkts un jauna struktūra, lai attīstītu aprits ekonomikas iniciatīvas. Eh, darbības eh, plāns papildinās divus sākotnējos likumdošanas priekšlikumus atkrituma sakarā. Ir piedāvāts uh, veidot iekšējo tirgu otrreizējiem izējumateriāliem un atzīt blakus produktu vērtību. Galvenais mērķis šeit ir turpināt veidot Eiropas eh, vienoto tirgu. Šie jautājumi ir svarīgi, jo Eh, atsevišķos gadījumos uzņēmējiem nav viegli optimizēt resursu izmantošanu, tāpēc e, ir nozīmīga otrreizēju izēju materiālu izmantošana un attiecīgu kvalitātes standartu ievērošanu. Ekodizains ir nozīmīgs rīks, lai stiprinātu un attīstītu šādu produktu izmantošanu. Ekodizains ir svarīgs rīks, kurš palīdzēs patērētājiem un uzņēmējiem izveidot vienotus spēles laukuma noteikumus. Tālāk pā, svarīgs jautājums ir plastmas atkritumi. Šodien tikai 25% no plastikāta atkritumiem tiek pārstrādāti. liela daļa plastikāta atkritumu nonāk jūrās, veidojot eh, plastikāta jū, at, atkritumus eh, jūrās. Tāpat arī tiks pārskatīti noteikumi pār eh, mēsloģumu, lai atzītu labāk organiskā mēslojuma nozīmi. Tāpat būs likumdošanas priekšlikums attiecībā uz irigāciju. Valsts lēmējiestādes un komisija e, turpinās strādāt pie aprites kritēriju iestrādes valsts iepirkumos. Un Tas ir nozīmīgs eh, skaitlis līdz pa 20% eh, Eiropas IKP. Tāpat tiek eh, gatavoti jauni kritēriji zaļajiem valsts iepirkumiem, un šeit komisija rādīs piemēru. Un visbeidzot, komisija atbalsta inovācijas, lai varētu ieviest aprits ekonomiku. Mums ir jāpārskaita mūsu ražošanas un patērēšanas veidu, mums ir jāveido tādi biznesa modeļi, kas saudzīgi izturs pret mūsu nākotni. Domājot par apvāršanu 2020 programmu, sagaidot 2016 un 700 gradu, mēs esam paredzējuši 650 miljonus eiro inovatīviem demonstrāciju projektiem. Tāpat ir 5,5 miljārdi paredzēts struktūra fondos aprīts ekonomikai, un arī mēs esam paredzējuši projektus, kas ir vai nu kop uzņēmumu starp eh, privāto, eh, publisko, eh, privātiem publiskiem uzņēmumiem vai privāto investoru starpām. Godājumie deputāti, drīzumā ieviešot esošos priekšlikumus, mēs varam sasniegt gan ekonomiskus, gan vides, gan arī sabiedrības labumus, pārveidojot lineāro ekonomiku par cirkula, cirkulāro jeb aprites ekonomika. Dosim iespēju uzņemties vadošo lomu ar viņu izvēlēm un veidosim veid, e, mudinošus apstākļus uzņēmējiem, lai viņi mainā, varētu mainīt biznesa modeli. Paldies, Katainen kungs! vezérszónoki körére. Tagad eh, politisko grupu vārdā eh, pirmajam, kā pirmajam dod vārdu Lavijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos pateikties eh, viceprezidentiem par to, ka jūs Eiropas komisijā esat turpinājuši strādāt pie šī jautājuma. Eiropas parlaments neatlaidīgi aizstāvēja šo pakotni, lai pie tās tiktu strādāts. Timerman kungs sacīja, ka uh, šī ir ambiciozāka pieeja, taču, ja mums būtu jāizvērtē šī pakotne salīdzinājumā ar atkritumā apsaimniekošanas mērķiem, mēs varbūt tā uz to nelūkotos. Nu, ir sava veida, tu, savā veidā tomēr tālajošāka, jo tā dod mums iespēju sasniegt mūsu mērķus par spīti tam, ka Eiropas Savienības valstis ir dažādās attīstības stadijās šajā ziņā. Mēs varbūt vēlētos eh, vairāk dzirdēt par pārtiks atkritumiem. Nedaudz jūs tam pieskārāties, eh, bet vajadzētu vairāk, lai pakotne būtu detalizētāka. Paldies! Un tālāk Bonafē kundze. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie viceprezidentu kungi. Jā, nu vārdi ir skaisti gana. Jūs solījāt, ka rezultāts būs, un rezultāts faktiski ir jūs solījāt, ka palīdzēsiet noslēgt šo uh, loku. Un kas man patīk, ir tas, ka šeit ir konkrēti termiņi, Eh, attiecībā uz ekodizainu ir skaidrs, kādām stadijām un cikliem eh, ir eh, ražojumam jāaiziet cauri, lai mēs pāriet no lineārās ekonomikas uz aprits ekonomiku. Mēs nevaram 600 miljonus tonu atkritumu, kas izmantojam otrais vai pārstrādājam, vienkārši apglabāt te nav runa tikai par vīdes politiku. E, šeit dažādi ģenerāli direktorāti sadarbojušies savā starpā, lai uh, izveidot šo pakotni. Un mums ir uh, jānodrošina, lai viss šī programma saņemtu atbilstošu finansējumu. Jūs runājat, ka ir paredzēts, ka pilsētā tiks apstrādāt 65% atkritumu. Es domāju, ka te ir zinām kļūda, vajadzētu piestrādāt eh, pie citiem aspektiem, piemēram, pie eh, pārtiks atkritumiem. Nu, te nav, protams, nepieciešamība sākt strīdēties par procentiem, procents tur vairāk, procents tur mazāk. Bet ir tiešām jā, izveido tādu mērķi, kas ir izmērāmi. Ja mēs tiešām vēlamies, lai uh, pasaule sāktu pāriet uz uh, aprits ekonomiku, ka gal galā tiks samazināt atkritumi, mēs panāksim ilgspējību, uh, lētāks izējuma materiāls pateicoties pārstrādēju un apstrādēju. Tas būtu ļoti labi. Paldies un Demes Meker kungs. Paldies priekšstādātāji. Trash is cash. Atkritumi maksā naudu. Tā jūs izdomājat, un tas man liekas tiešām ir ģeniāli. Izējas materiāla atkārtot izmantošana tiešām ir ļoti laba doma. Mēs gan pusotru gada esam aizkavējušies. Tomēr es varētu kritizēt atkritumu tiesību aktus. Pirmkārt, pastāv milzīgas atšķirības, eh, kā dalībvalsts īsteno jau spēkā esošos tiesību aktus um, atkritumu jomā um, saskaņā ar tiesību aktiem, kas paredz līdz 2020 gadam. Mēs Flan Flandrijā 65% no atkritumiem pārstrādājam, bet dažās dalību valstīs pār par 80% tiek izmest. Ko komisija nodroši darīs, lai panāktu, ka tiek izpildīti jau spēkā esošie tiesību akti? samazinot ambi, am, ambīcijas no 75% uz 60% līdz 2030. gadam. Nav tas rezultāts, uz kuru mēs būtu gājuši. Un samazināt standārts daudzām dalībvalstīm arī nav labi ideja. Treškārt. <clears throat> mērīšana eh, aplēses ir svarīgas ne tikai attiecībām uz tām dalībvalstīm, kas palikušas ietpakaļ, bet arī tām, kas ir vadošas, kā mana, piemēram. Kā jūs nodrosināsiet, ka uh, labākā praksa ieviesies citu? Paldies, jūs lieliski turējāties pirms uh, eh, atvēltā laika. Gebrandī, kungs, viena minūte. Jā, nu, paldies, priekšsēdētāji. Pirms gada politiskā kļūme atteikties no atkrituma pakotnes. Tāds bija lēmums. Tagad mēs zinām, kāda ir situācija. Tad eh, mums tiek piedāvāts nedaudz vārgāks priekšlikums šai jomā. Un es saprotu, ka komisija sagaida, ka parlaments būs ambiciozāks un sāks cīnīties ar padomu. Es varu komisijai teikt, Tā mēs arī darīsim. Otkārt, mums ir rīcības plāns, bet tas ir rīcības plāns, kur uh, rīcība vienkārši aprobežojas ar Berlamontu ēku. Mm, tā ir vienkārši vārgāka ceļa kārtas kopija mm, resursu efektīvai ekonomikai, kas bija paredzēta 2017. gadā. Tātad te nav runa par gada aizkavēšanos, vēl ar četru gadu aizkavēšanos. Uh, uzklausījis ļoti spēcīgu valodu no komisāriem. Es biju cerējis, ka pātrināsies eh, virzība uz ekonomiku bez atkritumiem, bet es tiešām aicinu komisiju pātrināt šos procesus. Paldies. Nākošais runātājs ir Huaristī Abaunas kungs. Gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdētājs. Timermaņ kungs, Katainen kungs. Uh, Domāju, ka šajā priekšlikumā pietrūkst ambīcija, konkrētuma, un tas bremzē priekšlikumu potenciālu, lai izveidotu un ieviestu sistēmiskas pārmaiņas, kas mums ir nepieciešamas, lai veidotu aprits ekonomika, kas palīdzētu pilnībā atbrīvoties no atkritumiem. Komisējā skaidri norāda, ka ikvienas investīcijas šajā jomā uh, ir jāveic ņemot vērā uh, pārstrādes mērķus. Savukārt nevienas investīcijas eh, atkrituma dedzināšanas iekārtās nebūtu attaisnotas. Es domāju, ka mums ir vairāk jādomā par prevenciju un atkārtotu izmantošanu, par bioloģisko atkritumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi. Tas ir veicami, tas ir noderīgi visos aspektos eh, un virzīties ātrāk uz priekšu pilsētās, e, kas kā Ljubljana, e, Kontarīna un citas jau to ir pierādījušas. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Škarlēts. Paldies, priekšsādātāji! Komisārkungs, jūs eh, solījāt, ka līdz nāko šī gada beigām mums būs sagatavota eh, aprits ekonomikas pakete. Mums ir pakete, bet nevaram apgalvot, ka šeit ir runa par ambiciozākiem pasākumiem. Mēs esam zaudējuši gadu, un mūsu ekonomika ir zaudējusi inerci, jo, lai mēs varētu izvēlēties šo aprits ekonomiku kā ceļu uz nākotni. Priekšlikumā ir veiksmīgi punkti, bet tajā ļoti daudz trūkst resursu efektivitāti, piemēram. Tāpat Eiropas semestra rādītāji, jūras piesārņošanas samazināšanās un uh, pārtiks atkritumu samazināšana. Atgādinu, ka šogad jūlijā Eiropas parlaments par to visu nobalsoja, bet tas viss ir kaut kur noklīdis Eiropas komisijas gaiteņos. Mēs neesam neko daudz jaunu uzzinājuši, vienkārši tiek pā, no jauna formulēta iepriekšējā atkrituma direktīva, un šeit ir uh, Eh, darba plānu bez konkrētiem pasākumiem un mēriem. Timermaņkungs, kādas ir komisijas garantijas tam, lai šis pasākumu komplekss tiktu ieviests? Kur, kā to varēs un kurā tirgu garantēt, jo šāda tirgu šobrīd vēl nepastāv? Apgalvot, kā atkritumus pārstrādojot tie kļūst par enerģiju, uh, Eh, tas var būt satraucoši, jo mūsu ekonomikai nav vajadzīga atkrituma sadedzināšana. Eh, tas mūs atmet atpakaļ akmens laikmetā, un mums ir jābūt ar vadošo lomu šajā jautājumā. Jūs eh, norādījāt daudz veiksmīgu lietu. Jūs sacījāt, ka ir valstis, kuras ir spējīgas mērķus sasniegt. Bet kā Ko jūs sacīsiet tām, kuras teiks, ka nevar izpildīt dotos solījumus? Kādā veidā? Eh, kādi darbības plāni tiks eh, paredzēti? Paldies nākošais runātājs deputāts Pedičīnī. Paldies priekšsēdētāji. Nekādas atsauces uz uh, Eh, fosīlo degvielu apjoma samazināšana, nekāds mērķis attiecībā uz atkārtot izmantošanu un pilsētu atkritumu pārstrādi. Par eh, iesaiņojumiem, nekādu pienākumu par pārtiks atkritumiem. Es eh, dzirdēju un biju vairāk kārtīgi vārdu ambīcijas, bet šis ir jēdziens, kas manā izpratnē nav ar pārāk lielu nozīmi. Deputāti, kur izmanto šo jēdzienu šī priekšlikuma sakarā, ir ļoti vāji priekšlikuma atbalstītāji. Līdz kungs, eh, cienējā priekšsēdētā dāmas un kungi, es gribētu apsveikt komisiju par to, ka viņi šodien ir nākuši klajā ar šo priekšlikumu. Nu, par to, cik tas ir ambiciozi, tas ir cits jautājums. Te jau tik minēts šīs te jautājums par pārtiks atkritumiem, un tev es kaut ko vairāk sagaidīju, bet Es gribētu šeit pieminēt tādu lietu kā uh, klimata pārmaiņas, jo gal galā tad, kad uh, organiskie atkritumi uh, tiek sapūst vai arī, kad tiek sadedzināti, tiek izdalīts metāns, kas ir siltumnīca efekta gāze. Un Vācijā 20% atkritumu tiek pārstrādāt, un tas būtu piemērs Nu, un tieši tādēļ mums ir nepieciešams padziļināts debats par šo jautājumu. Tālāk Barņokungs vienu minūti. Es savā ziņojumā par COP21 rakstīju, ka šis Parīzes samits ir ne tikai, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām, bet arī, lai mainītu ekonomisko paradigmu. Uh, Cirku aprits ekonomikas attīstība to e, iespēju ir devusi. Un šīs direktīvas priekšlikums ir iecerēts pareizā virzienā, lai dot iespēju ekonomizēt izēvielas. Paturēsim prātā, ka 130 e, miljārdu deficīta var tikt uh, šeit mazināti tāpat 2 miljoni darba vietu var tikt izveidotas, CO2 izvešas eh, sama, eh, samazinātos par 48% līdz 30. gadam salīdzinājumā ar 12. gadu. Lūk, tie ir tikai daži priekšlikumi, kas ir iecerēti pareizajā virzienā un par ko tiek runāts Parīzē COP21 ietvaros was mir bei der Behandlung. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Nu, kas man uh, uzkrita aplūkojot uh, šos dokumentus, uh, kā bijušajam uh, vīdes uh, komitejas vadītājam Vācijā, jāsaka, ka te daudz vajadzētu nodarboties ar ekonomiskiem aspektiem, ne tik daudz ar politiskiem. Uh, noteikta daļa deputāti uh, šajā uh, parlamentā, protams, uzskata, ka kaut kāda daļa atkritumus varētu arī dedzināt. Bet līdz 2030. gadam, ja mums būs atbilstoši organizēta aprits ekonomika, mēs varam iepa, ietaupīt 1,5 miljārdus. Bet Man šķi, šķiet, ka mums ir jākliedē bāžas par eh, šīs pieejas liederību Eiropā. Terličkas kungs priekšstādātāji, paskatīsimies uz faktiem. Atkrituma pakotne ir iesprūdus, padome Eiropas Savienība ir sašēlusies. Ir dalība valstis, kurām rādītāji atkritumu pārvaldībā ir slikti. Mums ir falsificēti dati, mums nav datu reizēm. Nu, tāda ir situācija. Un tagad tas, ko jūs piedāvājat, būtībā es to vēlos uzsvērt, es, protams, to vēlos augstsvērt. Jā, mēs varam runāt par skaitļiem 65 vai 70%, bet es domāju, mums galvenais ir jābūt ambicioziem, lai šo koncepciju īstenot praksē un tāpēc eh, kritika, ko jūs saņemat no dažiem maniem kolēģiem, nav gluži pamatot. Daži komentāri. Definīcijas, statistika, to iegūt nebūt, nebūs viegli, taču vēl 5 sekundes paskatīsimies, ko mēs varam darīt, lai būtu eh, stimulu nodokļu ziņā, jo tas ir daudz plašāk. Es atvainojos, ka man jābeidz savu uzstāšanās, man būtu vēl idejas attiecībās nākotnē. Paldies, Teličkas kungs, Florens kungs. Präsidentin, Herr Vizepräsident, Herr eh, Vella, vielen Dank. Lielas paldies. Es eh, toreiz priecājos, kad šis ziņojums tika atgriezt atpakaļ komisijā Un es eh, cerēju, ka eh, šīs politikas eh, svarīgums tiks novērtēts. Un uh, Kamēr mums nav kritērija, kamēr mēs nav iedibināts metodas, kā mēs varam nonākt līdz rezultātam, mēs varam ielikt uh, tādu lielu mērķi Vācijai un daudz zemāku Itālijai un tā tālāk. Nu, es nezinu, man liekas, mums daudz vairāk ir jāstrādā ar jēdzieniem, ko mēs īsti saprotam ar katru no tiem Un tāpēc es tā kā iedomājos, ka vajadzētu būt kaut kādam tādam izstrādātam plānam. Jā, es saprotu, jūs esat smagi strādājuši un tā ir tāda, nu, vienota pakotne. Palučī kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Pakotne un komunikācija par aprīts ekonomiku ir būtisks solis uz priekšu. Mēs iestājāmies par šo izmaiņu attiecībā uz nozars pieeju. Jāskatās uz ražošanas cikla, izveidi uz uh, uh piegādes ķēdi. Mm, mēs neuzskatām, ka viss ir pareizi. Mums jānodrošina, ka ir atbilstoši mērķi un termiņi. Es nedomāju, ka laiks ir uh, tāds rādītājs, ko varētu arī nenoteikt stingri. Paraugoties uz to, kas notika ar Volkswagen, skaidrs, ka mums nepieciešama arī saistoši mērķi attiecībā uz atkritumiem. Te ir arī runa par jūru piesārņošanu. Paraugoties paraugieties uz nodomu līdz 2030. gadam pārtraukt pārtiks izmešu. Ir nepieciešama skaidra apņemšanās un termiņa. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija šodien pieņem ambiciozu pasākumu kompleksu Eh, pārstrāde 65% apjomā ir vairāk nekā iepriekšējā projektā. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, jāpasvītro, ka šis plāns ir īstenojams eh, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un sabiedrību. Iepriekš komisija saņēma kritika, jo tās jaunie mērķi nevarēja nodrošināt tik daudz jaunu darbu vietu kā iepriekšējais projekts, bet ir jābūt pragmatiskiem. Ir jāņem vērā vēl viens svarīgs jautājums, un tā ir toksisko atkritumu pārstrādi. Šodien tika runāts par plastmasām. Ļoti daudz plastmas nonāk atkritumu izgāstuvēs. Šāda situācija ir jāmaina. Bez tam uh, vairākām valstīm vajadzētu piešķirt ilgākus termiņus un vajadzētu, piemēram, to pagarināt par pieciem gadiem un palielināt ambīcijas par 50%. Paldies! Nākošais runātājs Zoriņo. Pēdējo gadu konflikti un krīzes nav viesušas un atjaunojušas eh, teicību nākotnē. Tāpēc mēs eh, gaidām Parīzē politisku konsensu ne tikai, lai mazinātu globālo sasilšanu, bet arī tam ir jāpalīdz cilvēks un planētu novietot ilgtspējīgas attīstības centrā. Ir jādod iespēja atbildīgi izmantot resursus visā to dzīves ilguma garumā. Tas palīdzēs atrisināt tādas eh, problēmas kā izaugsme, darbvietu veidošana, bioloģiskās daudzveidības eh, saglabāšana. Mēs nevaram pieļaut to, ka birokrātija apdraudētu šādu stratēģiju. Ja? uzņēmumi, iedzīvotāji e, un e, ņems vērā šos pasiekumus, mums izdosies sasniegt savu. Nākošais runātājs Tajānī. Paldies priekšsēdētāji, lai garantētu ilgspējīgu izaugsmu Eiropas Savienībā, ir jāizmanto saprātīgā veidā mūsu rīcībā esošie resursi. Mums ir jāsamazina CO2 izmešu apjoms, kā arī efektīvāk jārīkojas izeivielu jomā. Aprits ekonomika ir ārkārtīgi liela iespēja, tā atbalstīs mūsu uzņēmumiem, palīdzēs kļūt tiem konkurētspējīgākiem, kā arī palīdzēs nodrošināt e, izaugsmi tādās tradicionālās jomās kā metalurģija, vieglā metalurģija un Turklāt šis teksts palīdzēs celt mūsu konkurētspēju pasaules līmenī un nodrošināt jaunu darbu vietu veidošanu. Es domāju, ka šī pakete ir solis uz priekšu. Uh, Eh, stratēģijai, lai reindustrializētu Eiropu, ko ir pieņēmusi komisija, kur mērķis ir 20% eh, līdz 20. gadam eh, no Eiropas IKP. Tāpat arī mēs nedrīkstam aizmirst rūpniecības nozīmi klimata pārmaiņu ziņā. Paldies! Zilā kārtītā, Jānīkungs, jums ir. Vai jūs pieņemat zilās kārtītas jautājums? Jautājumu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 aprites eh, ekonomikas eh, izvei, izveidi. Eh, piemēram, mēs ņemam gumijas, riepas un tās attiecīgi nesaņem Eiropas atbalstu un turpina piesārņot gaisu. È chiaro che dobbiamo trovare un giusto compromesso. Skaidrs, ka ir jāatrod pareizais līdzsvars, kompromiss, ko vienmēr mēs esam meklējuši starp rūpniecības un vidas politikām. Uh, Mēs varam eh, apvienot intereses tādā veidā, lai tās eh, dod savus augļus. Rūpniecības izaugsme, eh, rūpniecības industriālā revolūcija, tā ir jānotiek zaļā veidā. Un mēs nedrīkstam ar to apdraudēt dabu. Paldies nākošais runātājs deputāte Maletieča. Pozdravljam gospodina potpredsjednika. Paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu pirmo vicepriekšsēdētāju. Es atzīstu, ka mēs nevaram konkurēt ar algām, bet ar labu resursu pārvaldību, jā, aprits ekonomika būtu liels solis uz priekšu. Eiropas komisijas pasākumu paketi ir liels solis uz priekšu, un tas ir skaidrs veistījums tam, ka priekšplānā mēs izvirzām mūsu resursu un produktu eh, labu izmantošanu. Nulles līmeņa izšķērdēšana ir labs mērķis un pareizs, bet tad, kad to nevienmēr var sasniegt, tad atkrituma sadedzināšana ir uh, tas ceļš, kas mums atliek. Tāpat arī ļoti nozīmīgs rekodizains, pārstrāde, tas var palīdzēt mums attīstībā un darba vietu veidošanā. Paldies! Šis jaunais priešlikums ataino apņemšanās saistībā ar parlamentu, taču pakotne ir mazāk ambicioza. Mēs cerējām, ka būs izteiktāki reciklēšanas eh, mērķi un 70% mērķis eh, pilsētu atkritumiem. Tagad tas ir tikai 65% un arī viss jautājums par eh, poligonu mērķiem attiecībā uz poligoniem, bet tagad tur ir tikai runa par 10%. Mūsu paradumi balstās uz neilgspējīgiem modeļiem, vīdes kontekstā. Aprites ekonomika mums ļaus izmantot uh, inovat, inovāciju potenciālu, kas nodrošinās izaugsmi. Mēs domājam, ka tiešām ir jāpanāk ambiciozāka pakotne pilsoņiem. Ir arī septītā vīdes pamatprogramma, kas saņem vērā. Marijas kungs. Paldies priekšsēdētājai. Eiropa izmanto 50% ātrāk atjaunīgos avots nekā tos aizstāja. Un eh, tiek eh, importēts vairāk, eh, importēts piecreiz vairāk izēvielu nekā eksportēts. Tātad skaidrs, ka mums ir vairāk ir jāizmanto reciklēšana. Aprits ekonomikas, ekonomikas pakotne ir nepieciešama. Aprits ekonomikai ir jāsniedz arī ekonomiski labumi. Un līdz 2030. gadam palielināsies, samazinās iz, izdevumi par 600 tūkstošiem eiro gadā. Tiks izveidot div, izveidot 2 miljoni jaunu darba vietu. Tad arī, lai tiktu izpildīti 2030. gadā mērķi, ir jāveicina inovācija, lai panāktu šo aprits ekonomikas modeļa iedzīvināšanu. Paldies! Nākošā runātāja. Bilbao Barandikas kundze. Komisāra kungs. Eiropa, nepārprotami, ir līdere aprites ekonomikas jomā. No tā mēs varam būt tikai ieguvumi jo mēs taču esam atkarīgi no izējas materiāla importa. Uh, tas ir ļoti uh, progresīvi uzskatīt atkritumus par izēvielu potenciālu. Un tas ir veids, kā radīt divus miljonus jaunu darba vietu un nodrošināt novatorisku viedu izaugsmi. Es iestājos par obligātu noteikumu izpildi par saistošiem noteikumiem. Un tas jāpadara par ražots Eiropā simbolu. Mums ir jāizveido tāds nodoms, kas atbalsta ap, aprits ekonomiku. Mums ir nepieciešams uh, gudrs nodokļu sistēmas, bet galvenais ir reciklēt. Very... Denegan kungs, liels paldies, ka devāt man iespēju izteikties par šo jautājumu. Aprītes ekonomikai jātiec ne tikai uz tiesību aktiem un runāšanu vien. Aprites ekonomika ir jābūt saistītai ar jūsu dzīvesveidu. Ja mēs vēlamies, lai tas notiek, tad viena no galvenajām lietām, kad eh, gribat kaut ko panākt, jūs parādāt piemēru. Tad mums jāuzdod sev jautājums, vai mēs varam būt tie pie, piemēri. Vai mēs sakojam šiem mm, samazinājuma, izmantošanas samazinājuma pārveidošanas, reciklēšanas prasībā? Ja mēs paraugāmies uz kafijas automātiem, būtībā tie ir aparati, ko pilnīgi nevar uh, reciklēt. Kas notika ar ar um, krūzīt un, uh, un, un uh, uh, karoti, vai tās nevar pārstrādāt. Vai jūs kādreiz esat dzirdējuši par samazinājumu attiecībā uz s, par Strasbūru, un kad jūs gribat izdrukāt savus epas, vai jūs padomājat par to, ka varētu to arī nedarīt? Eikaut kungs, paldies, priekšstādātāji, paldies, komisāra kungs. Jūs varat, uz, protams, brīnīties, kāpēc mēs jūs tā kritizējam. Jūs visam skaidri solījāt būt ambiciozēki, un mēs to no jums sagaidījām. Pirmais jautājums. Tagad mums ir rīcības plāns. Mums jau ir komunikācija, stratēģija, ceļakārta. Mums uh, ir daudz, kas viss saistīts ar aprits ekonomiju. Kas šo rīcības plānu padara atšķirīgu no visām citām komunikācijām, kas līdz šim bija? Otrakārt, pievēršoties normatīvai pakotnē. Kāpēc tā bija, ja, kāpēc no tās bija jāatsau, jā, jāatliek pirms pusotra gada? Vienīgais, ko jūs pieliek klāt, ir rīcības plāns, kāpēc jums no tā bija jāatsakās. Mēs tagad redzam vārgākus mērķus, mazāk mērķu likumdošanas priekšlikumā un vēl viens skaits jautājums. Kā būtu ar mērķi palielināt mūsu resursu efektivitāti. Tas ir galvenais mērķis, un tas ir vienkārši svītrots, un tas ir ārkārtīgi slikti. Paldies, Pagavičkungs. Pagavičkungs, lūdzu. Gospodarstvo je pravo odločitev in podpiram. Aprits ekonomika neapšābām ir pareizs risinājums. Un uh, ir labi, ka komisija to ir paveikusi uh, plānotajā termiņā. Uh, Un tas ir modelis, nevis vienkārši papīru kaudze. Jā, protams, ka tas būs jāīsteno un jāievieš. Un mums ir jākoncentrēs vispirms uz cilvēkiem, jo gal galā tie ir cilvēki, kas izlemj, cik daudz pārtiks viņi liks uz sava šķīvja, cik daudz pārtiks izmest, ko darīt eh, ar eh, atkritumiem. Un es domāju, ka daudz būtu jāstrādā ar jauniešiem, kas varētu veicināt un kas varētu būt eh, šādas ekonomikas attīstības veicinātāji un kas varētu to īstenot savās mājās un savās ģimenēs. Tādēļ man ir prieks redzēt, ka mēs varēsim runāt par mērķiem, bet galvenais visu to ievies dzīvē. Um um e Paldies, priekšsādātāji. Viens no mērķiem aprits ekonomikai ir samazināt atkritumu skaitu. Jūrā ļoti nopietna situācija ar plastikāta atkritumiem. It īpaši bīstami ir mikroplastikāta gabaliņi, kas fiziskā, ķīmiskā, molekulārā līmenī ietekmē jūras dzīvnieku organismus, kas piesārņo tos dzīvniekus, kas tos norī, un pēc tam ietekmē to reprodukciju. Tie darbojas kā endokrīnie disruptori, kuri izraisa reprodukcijas eh, eh, problēmas jūras dzīvniekiem un jūras putiem. Lai problēmas samazinātu, ir jāizmanto at, ir eh, cirkulārās ekonomikas instrumenti, lai varētu šo problēmu mazināt. Aprits ekonomikai ir ļoti nozīmīgi. Paldies, kolēģi, un tagad dodam atkal vārdu komisāram Katainenam. Manas speaker. Priekšsēdētājs kundze, paldies. Paldies arī visiem par komentāriem, par ieteikumiem. Es gribētu sākt ar to, ka Envi komitejā komisārs eh, Pēla prezentēs eh, šo programmu. Tā kā jums būs eh, ļoti detalizēta iespēja mm, izrunāties par šo pakotni. Kāda ir atšķirības ar šo pakotni un iepriekšējo, kuru komisija atsauca? Pirmkārt, Pirmais šis te atkrituma priekšlikums bija balstīts uz ļoti pieticīgiem, pie, eh, pieticīgām vēlmēm. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz eh, atkrituma poligonu mērķi, nu tad tie, šie mērķi pat eh, nebija saistoši. Uh, Es domāju, ka pat zaļiem nav iemesla eh, atzīt, ka iepriekšējais atsauktais priekšlikums ir bijis labāks par to, ko mēs tagad piedāvājam. Šeit mēs eh, vienkārši neliekam cerības uz to, ka kāds varbūt kaut ko izdarīs, bet eh, uzsak, nosakām obligātas saistības. Jā, ir vairs ne 20%, bet 20, bet 10, bet mēs runājam par to uh, ne tikai kā tik galā ar atkritumiem, bet kā samazināt pašu atkritumu rašanos. Tādēļ mēs atsaucām to iepriekšējā pakotni, lai padarītu šo ambiciozāku un realistiskāku, un uh, lai uh, runātu uh, par atkritumu apjomu samazināšanu. Uh, un kā izmantot šos eh, atkritumus, kurus mēs saucam par atkritumiem, bet kas būtībā ir ļoti vērtīgs iezējumateriāls. Tādēļ man ļoti patika, kad uh, Tajānī kungs izmantoja tādu vārdu kā reindustrializācija. Jā, tas ir tieši tā, ja mūsu mērķi ir pēdējie, pareizie, e, arī Teličs kungs par to runāja. Tātad, ja mēs izvēlamies pareizos mērķus, tad tas tiešām sapurina arī privātu sektoru un ražošanu, e, transformēt viņu pašreizējo biznesa modeli, pārējot uz uh, tādu aprikts ekonomikai tuvāku modeli. Uh, otrreizējās pārstrādes mērķis, uh, tālāk uh, atkrituma poligonu mērķi, uh, tie ir savā starpā saistīti. Tātad otrreizējā pārstrādēji ir jāsniedz 65%, līdz ar to tas nozīmē, ka līdz 2025. gadam mm, mēs skatīsimies, kas notiek, un pēc tam domāsim, vai nav nepieciešams mērķi tālāk paaugstināt virs 65%. Mēs esam noteikuši arī ambiciozāku uh, atkritumu poligonu mērķi. Uh, nu, cik darbi ir tas viss radīts, neviens jau īsti to nezina. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies tikai uz otrreizējo pārstrādi un uh, atkritumu poligoniem, tad mēs varam paredzēt kaut kādu skaitli tiešo darba vietu, cik radīsies, bet nav iespējams kopumā paredzēt, kā vispār mainīsies ražošana un kā mainīsies nozara. Tālāk ekodizains un enerģētiskās smarķēšanas uh, prakse. Mēs tagad skatāmies uz pašreizējo praksi, nevis to, ko mēs piedāvājam. Mēs esam novērtējuši, ka līdz 2020. gadam enerģija, ko būsim ietaupījuši, e, būs apmēram tikpat liela kā Itālijas enerģijas patēriņš gadā. Tātad tas tiešām neapšaubāmi palielinās e, pirktspēju Eiropas iedzīvotājiem, jo neviens, protams, nevar pateikt, kā tas ietekmēs tautsājumniecību kopumā, bet iegums tas būs. Un ja mēs gribēsim paplašināt eko dizaina aptvērumu, tad jebkurā gadījumā tas ir būtiski un nozīmīgi. Priekšsēdētājs kundze, es vēlējos pateikties jums par diskusijām, nē, varbūt nedaudz eh, par pārtiks atkritumiem. Dalība valstis ir apņēmības pilnas eh, sasniegt eh, ilgspējīgas attīstības mērķus, un dalību valstīm attiecīgi ir jāizdara mērījumi, lai mm, noteikti samazinātu pārtiks atkritumus dažādos piegādes ķēdes posmos. Arī uh, Komisija strādās eh, pie metodoloģijas, kā mērīt pārtiks atkritumu. Un tad mēs varēsim jau uh, izkristalizēt uh, likumdošanu, kas ir saistīta ar pārtiks atkritumiem, uh, pārtiks pārpalikumiem, ko var izmantot uh, par dzīvnieku barību un tā tālāk. Un skatīsimies, ko uh, dalība valstis var darīt, piemēram, uh, pārtiks ziedošanas jomā bet pakotne ir visaptveroša, un tur ir ļoti daudz iespēju um, pieņemt praktiskus lēmumus. Mums ir tāda pieredzīga praktiska domāšana šeit, un mēģināsim rast jaunus uh, instrumentus, lai uh, cilvēki mainītu savus uzbības paradumus un uzņēmēju savus ražošanas paradumus.